So, liebe Kolleginnen, Kollegen und Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ieņemiet vietas, mēs jau esam mazliet aizkavējušies, sveicu visus uzklausīšanā par divējāda lietojuma likumdošanas aktualizēšanu Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka ar šo tematu. Mēs šo sensitīvo jautājumu Eiropas likumdošanā atkal esam atgriezuši darba kārtībā. Mēs gribam nodrošināt caurskatāmīgu saskaņotību un stiprināt to, aktualizējot eh, vecās likumdošanas pielikumus, sagatavojuši arī kopīgu paziņojumu no komisijas, parlamenta un padomes savulaik. Un tagad komisija 28. septembrī ir nākus klajā ar normatīvu priekšlikumu, kas paredz ievērojamus izmaiņas salīdzinājumā ar veco regulējumu tieši attiecībā uz e, cilvēktiesību ievērošanu un tā skaitā arī uz kontrols mehānismiem, harmonizētām kontrolēm Eiropas Savienības ietvaros. svītrošu savu paredzēto sākuma uzrunu, lai mums pietika laika uzklausīt ekspertus, jo gal galā tas ir galvenais mērķis šai uzklausīšanā. Paskarīties, kāds ieguldījums iespējams ir tīpaši no akadēmiskiem ekspertiem. Un esam sadalījuši uzklausīšanu divās daļās, lai uh, saprastu, kāda ir izaicinājuma un varbūt arī draudi saistībā ar divējādi lietojumu eksporta kontrolas sistēmām, it īpaši informācijas un komunikāciju nozarē. Un otra daļa, lai konkrēti diskutētu par to, kā mēs varētu padarīt likumdošanu efektīvāku. Pirmajā paneļdiskusijā Mums piedalīsies Bens Vāgners no Zinātnes un politikas fonda no Vācijas. Lucija Krahulkovas kundze no Access Now un Magnus Nordeus no Ericsson. Galvenie eksperti, kas varēs izstāstīt arī eh, eksporta kontroli problēmas IKT sektorā. Ekspertam katram septiņas minūtes laika. Visi zin, ka es ļoti rūpīgi sekoju pulkstenim, lai šis atvēlētas laiks arī tiktu ievērots. Un pirmajam dod vārdu tieši Vāgner kungam, lūdzu. Now it's on? Perfect. Thank you very much. And... Jā, paldies. Paldies par uzaicinājumu piedalīties šeit. Tātad man sauc Bens Vāgners, pārstāvu Vācijas starptautisko drošības jautājumu institūtu. Man personīgā perspektīva skatījums uz to, kāda ir uh, galvenā raksturlieluma Eiropas komisijas priekšlikumam par duālā izmantojuma reformu kāpēc mēs esam šeit. Kā jūs redzat šajā slaidā, tā aptuvena priekšstats sniedz, neskatoties uz daudzām debatēm par šo tematu, mums situācija ir tāda, ka novērošanas tehnoloģijas tiek eksportētas eh, no Eiropas jau gadiem ilgi. Neskatoties uz uh, likumdošanas ierobežojumi, tas joprojām notiek. Mēs neesam spējuši ierobežot šo izplatību ar eksporta kontrolēm un likumdošanu šai jomā. Un pasauli žurnālisti ir dokumentējuši to, jūs redzat, ka pat tad jau uz šīm e, lietām attiec eksporta kontrolas, tad e, to izplatības ierobežojums vienalga ir apšaubāms. Esošais e, likumdošanas ietvars nav ideāls un bažas joprojām paliek. Tas, ko komisija ir ierosinājusi. Tas balstās uz pieeju cilvēku drošība, human security, un pati pieeja e, nav īpaši apstrīdēta starptautiskā līmenī. Tā ir iestrādāta daudzās ANO e, pieejās, daļa no daudziem populāriem mehānismiem, un tas tiek izmantots starptautiskā līmenī sadarbībā. Jautājums nav par to, vai tas ir nepieciešams, bet kā tas tiek darīts. Un par to mēs arī debatēsim, cik es saprotu. It īpaši, ja mēs pārējām no šī aspekta uz e, autonomajiem sarakstiem. Eiropas Savienības auto, autonomais saraksts, e, tad Vasenāra e, vienošanās, kas ir acīm redzot galvenais mehānisms šajā jomā. Kā jūs zināt, tas nav saistošs mehānisms. Uh, Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības dalība valstis e, ir izlēmušas rīkoties pašas. Tas nozīmē, ka Vācija un Francija izstrādās savus neatkarīgās e, starptautiskās izmaiņas. Tas liek saprast, ka nav pietrūkst e, tāds mehānisms, kas būtu starptautiskāks un Eiropas Savienības autonomais saraksts būtu tas uh, variants, kas varētu aizpildīt šo trūkumu, nodrošinot, ka dalību valstis un viņu bažas par duālu, jeb divējādu lietojumu precēm var tikt risināts augstākā līmenī, ne tikai, tikai nacionālajā. Tālāk par pašu priekšlikumu. Ir zināmas bažas paustas par eh, debatēm tieši par divējādu lietojumu regulējumu. Un, ja uzņēmumiem būs pozitīvas zināšanas par cilvēktiesību pārkāpumiem attiecīgās jomās, e, būs ierobežojumi saņemt licenci. Tas nozīmē, ka mums ir jāapzinās, ka Eiropas Savienība jau ir uzņēmusies saistības uzņēmumiem, kuriem ir jāveic padziļināta izpēta. Tas nav nekas jauns vai neparasts. To lielākā daļa eksportētāji jau dara ikdienā, lai labāk iepazītu savus klientus un paredzētu potenciālas problēmas. Protams, ja var debatēt par to, cik tālu tam ir jāiet, cik, cik eh, tālu tas ir jāiestrādā likumdošanā, bet katrā ziņā prasība pēc padzināts pārbaudas due diligence nav nekas unikāls. Šeit ir eh, dažādas pieejas iespējams. Ja uzņēmumiem ir pēc padziļināts pārbaudas kļūst zināms, ka viņu pārdotā prece var tikt izmantota cilvēktiesību pārkāpumiem, tad viņiem ir jāprasa licenci. Mēs varam atkal debatēt par eh, konkrēto formulējumu, bet princips eh, izklausās pietiekami pieņemams. Ja jūs konstatējat, ka jūsu tehnoloģija var tik daudzprātīgi izmantot, jums vajadzētu nodrošināt to, ka jūs ievērojat likumus eksportējošo preci. Uh, Nu, to var eh, neatiecināt uz eh, lietām, kas saistīts ar izpēti, pētniecību, bet ideja pati ir loģiska. Un tas, eh, ka mums jau ir šī catch-all pieeja, tad tā jau ir ieviesta daudzās jomās attiecībā, piemēram, uz masu iznīcināšanas ieročiem. Paliek jautājums saistībā ar to, vai mēs varam īstenot to šajās jomās un vai mēs varam pateikt, ka citās jomās to nevar izmantot vispār, un tas būs grūti. Mums ir nepieciešams arī atzīt, ka šeit pietrūksta atbildība. Tas nozīmē, ka ja mēs ļaujam īstenošanas iestādēm brīvi rīkoties, mums ir jānodrošina, ka viņiem ir arī lielāka atbildība. Tā ir klasiska situācija, kur institūciju rīcības spēja tiek palielināta, bet mums ir jāprasa arī atbildības palielināšana. Tas nav saistīts tikai ar to, bet arī ar caurskatāmību. Šobrīd Eiropas Savienības līmenī daudzām dalību valstīm ir atšķirīgi caurskatāmības līmeņi attiecībā uz licenšu piešķiršanu un vajadzētu nodrošināt vienotas spēles noteikumus, tāpat arī to, ka sabiedrība zina un saprot, kāda veida lēmumi tiek pieņemti, un tad var piekrist vai nepiekrist šiem lēmumiem, bet mums nevajadzētu būt tādā situācijā, ka nav pat skaidrs, kāda lēmuma tiek pieņemta. Tā pārlekšu uz pēdējiem slaidiem. Runa nav ne tikai par caurskatāmību, bet arī par šifrēšanas ideju. Runājot par jomām, kas ir jāaizsargā, ir jānodrošina, ka mēs e, nekaitējam pētniecībai drošības jomā, un īpaši tehnoloģijas kā šifri, kas ļauj mums sadarboties, dzīvot ko, kopā, un tas viss notiek drošā veidā. Un domāju, ka tas ir svarīgi arī īpašai komitejai, ka Eiropas Savienībai svarīga loma standarta noteikšanā starptautiskajā tirdzniecībā. Mums vajadzētu atcerēties, ka tad, kad cilvēki protestē pret starptautisko tirdzniecību, viņi netic tām vērtībām, uz kuras balstās. Šis priekšlikums ir laba iespēja Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentam parādīt, kā tas aizstāv starptautiskās tirdzniecības vērtības. Un, ja starptautiskā tirdzniecībai ir jānotiek, tad tam vajadzētu, tai vajadzētu balstīties uz uh, pamatiesību hārtu un e, divējādi lietojuma kontrolas mehānismiem. Paldies! Thanks a lot, Mr. Wagner. Paldies Wagner kungam. Tagad Krahulkovas kundzei vārds. Krahulcova ir e, mans uzvārds, tas ir čehu uzvārds. Paldies par šo ievadu. daudzi no jautājumiem, ko mēs no pilsoniskās sabiedrības varētu uzdot e, šeit regulas um, priekšlikumam. Kāpēc tas ir, tas jau tik izskaidrots. Drīzāk šeit jārunā par to, kā garantēt to, ka šīs kontrols, kas ir paredzētas divējādi lietojumu eksportiem, atbilst nākotnes prasībām. Trīs svarīgākās lietas. Mums ir nepieciešams eh, spēcīgs izvērtējums cilvēktiesību ievērošanas jomā, tā catch-all pieeja un eh, arī caurskatāmība. Tāpat arī tas, ko Bens minēja par harmonizēšanu. Šis tās trīs lietas, uz kurām koncentrēšos savā prezentācijā, un tad vēl būtu dalījums mazākās kategorijās. Cilvēktiesību aspekti ir jāiestrādā izvērtējuma kritērijās, kas atbilst pam Eiropas Savienības pamatiesības hārtas Esam eh, saņē, redzējuši arī Eiropas Savienības tiesas eh, spriedums, judikatūru un Sakaro lietu. Ir skaidrs, kādas koncepcijas mums ir jāveido, ņemot vērā to, kāda ietekma atstāja tehnoloģijas uz mūsu ikdienu un jāņem vērā arī novērošanas iespējas. Un um, es atkārtoti dzirdu to, ka nav nepieciešams ierobežot vai kontrolēt tehnoloģiju izmantošanu ārpus Eiropas. Tas rada bažas, jo es strādāju globālā organizācijā, Access Now, un tas eh, rada nopietnas bažas mums ir nepieciešams noteikt augstus standartus un domāt par to, kādu signālu mēs sūtam pasaulē. Šobrīd nav skaidrs, kādos aspektos uh, eh, licens varētu neizšķirt, uh, nepiešķirt uh, tieši cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā. Cik ekstrēmiem jābūt šiem pārkāpumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem vispār vai ļoti ekstrēmiem. Tas nav viens un tas pats, jo tas šobrīd rāda tādu Mm, neskaidrību. ANO vadlīnijas biznesa un cilvēktiesību aspektā sniedz labu formulējumu, pie kura mēs varam pieturēties, manuprāt, Eiropas Savienībai un visām dalību valstīm arī vajadzētu ievērot. Tas, manuprāt, ir tāds standarts, ko mēs varētu pie, pārņemt. Um, man bija viens uh, eh, lapušs dokuments, ko cerams vēlāk arī varēs izdalīt ar piemēriem jāņem arī tehnoloģijas gallietotāju iepriekšēji pieredze vēstur cilvēku tiesību ievērošanas jomā. Tātad uz to arī attiecas ANO vadlīnijas, eh, access to remedy eh, norma. Tātad ne tikai jāizvērtē, vai ir draudi cilvēka drošībai, bet kāds juridiskais ietvers ir pieejams valstī vai valstīs, kurās šī tehnoloģija tiks izmantot, jo bieži vien ir pietiekams ietvers eh, Eiropas Savienībā, bet eksportējot ārpus Eiropas, tur nav tādas pašas eh, drošības eh, pasākumu līmeņa kā Eiropā. Tā kā šim izvērtējumam ir jābūt spēcīgākam. Tāpat mēs vēlamies šo catch-all principu. Tehnoloģija attīstās ļoti strauji un izsmeļošs saraksts ar tehnoloģijām var radīt problēmas. Lai ņemtu vērā nākotnes izaicinājums, catch-all ir pareizā pieeja, um, lai uzstādītu piemērus citiem. Problēma ir tāda, ka tas šobrīd ir um, pēc brīvas izvēles un koncentrējas uz uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, vai tehnoloģija ir tieši uz to orientēta, nevis vai tā var tikt izmantota vispār šādā jomā. Tas ir ļoti ierobežojuši attiecībā uz to, ko mēs uh, nākotnē varam uzņēmumiem prezentēt un teikt, jūs palaidat garām šo te. Šo procesu var uzlabot ievērojami veicot konsultācijas ar sabiedrību, ar akadēmiķiem, visām interesētām pusēm. Ir daudz cilvēktiesību ekspertu, kas eh, strādā pie daudziem eh, dokumentiem, Privacy International un Citizen Lab. Viņi bieži vien sagatavo dokumentus par cilvēktiesību pārkāpumiem eh, valstīs, tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, kompānijas, kas ir iesaistītas. Ehm, tā nezināt par to tiešām nevar, jo šī informācija ir pieejama un tad tā ir tāda apzināta ignorēšana. Mēs varam, protams, paļauties uz nozares pašregulācijas iespējām, bet es ieteiktu nu, tā nerīkoties, balstoties uz mūsu pieredzi. Ir nepieciešams e, nodrošināt atbildību, kas balstoties uz e, padziļinātu pārbaudu un adekvātu veiktu risku izvērtēšanu Tas, kas mums rada bažas, ir terorisma iekļaušana catch-all principā. Terorisms tiek ļoti atšķirīgi definēts eh, dažādās valstīs, un šī jēdziena iekļaušana, manuprāt, nav labs risinājums. Mēs vēlētos, lai tās tiek izslēgts no catch-all pieejas. Un pavisam īsi noslēgumā viena no svarīgākām lietām, ko mēs varam ar šo pārskatīšanu darīt, ir iestrādāt caurskatāmību un atbildību eksporta kontroli procesos. Viena no lietām, ko, par ko iestājās koalīcija pret eh, nelikumīgiem eksportiem, ir ikgadējs fórums, kur Citizen Lab, Privacy International, mēs un vēl citi varētu prezentēt konstatējumus un informēt likumdevējus par bažām attiecībā uz eh, tādu tehnoloģiju eksportu, kas turpinās vēl. Uh, Un tad būtu eh, norma, kur komisija, piemēram, varētu ikgadēju pārskatīšanu veikt. Tam vajadzētu būt kā fórumam, kur varētu iesaistīt pilsoniskā sabiedrība un arī cits interesētās puses, lai prezentētu pierādījumus, jo šobrīd tas ir ļoti nepārskatāmi, un mums tur nav iespējas paust savu viedokli. Vēl viena svarīga lieta. Eh, transakciju statistikas eh, publicēšana un eh, piemērojumu prezentēšana. Tad man ir sagatavots viens lapus dokuments, un tie, kas ir interesēti, varat to iepazīties. Paldies! Un Nordeus kungs no Eriksona. Thank you, Christopher. So... Paldies! Paldies parlamenta deputātiem, panelistiem un pārējiem, kas ir atkal man šeit uzaicinājis. Arī pagājušo reizi 2015. gadā um, šie paši kolēģi tepat sēdēja. Ļoti interesants šis debats. Kā jau teikts, esmu no Eriksona un strādāju Eiropas Iniciatīvas politikas grupā. Var arī drosmīgi teikt, ka pārstāvam aptuveni Eiropas IT, IKT un patērētā elektronikas uzņēmums lielā vairumā, tātad no pilsoniskās sabiedrības pie nozars. Mūsu viedoklis, nu, līdzīgi tā kā citiem, ir tāds, ka šī regula bruģēs ceļa eksporta kontrolē turpmākos desmit gadus, tāpēc ārkārtīgi svarīgi, lai tā būtu atbilstīga. Šī ir ārkārtīgi sarežģīta regulējošā vīde, te prasa vajadzīgas detalizētas tehniskās specifikācijas, sadarbība ar nacionālo um, drošības un āra politiku, tad gandrīz neiespējamā misija ietvert šeit pilnīgi visus aspektus un šķautnes. Centīšos sniegt kopsavilkumu un mūsu prioritātes no digitālo tehnoloģiju puses. Nu, tādas sākotnējās perspektīvas. Es pārstāvēju nozari Eiropas Savienību arī ITA nolīgumu slēgšanas laikā šeit Prislē. Tas viens no lielākajiem daudz valstu nolīgumiem. 80 valstis samazinājušas muitas nodevas IT un IKT precēm, tāpēc, ka tās dod tik lielu labumu patērētājiem un piedāvā izaugsmu ekonomikai. Un šīs 80 valstis nolēma atcelt muitas nodevas IKT produktiem, tāpēc, ka tas rada tādu pozitīvu efektu. Un šis process, protams, nes tālāk priekšrocības arī kopējai digitālajai nozarei Eiropā kopumā. Šobrīd runājam par tādu pašu produktu kategoriju, bet no otras puses, kas man šeit visai interesanti. Tagad runājam par kontrolēšanu un ierobežojumu attiecībā uz šādām lietām, bet atcerēsimies tomēr to, cik instrumentāls ir digitālās tehnoloģijas tieši šādu, jā, šādās lietās, jo mēs tieši vēršamies pie tā paša sektora. Tāpēc reiķinos ar visām interesētām pusēm, lai kontrols būtu līdzsvarots un netikt apdraudētais nozare, tā lai priekšrocības varētu Eh, parādīties šai lietu internetā. Mēs šobrīd piedzīvojam tādu revolucionāru tehnoloģiju eh, pārmaiņu, un tas ir svarīgi ikvienam uzņēmumam un mūsu eksportam mm, vajadzētu tapt mm, mm, īstenotam, ja vien nav kaut kādas tiešām nopietnas iebildes pret to. Neviena pasauli valsts nevar kontrolēt šādas lietas, ja nav skaidras un definētas eh, prasības. To parasti arī kritizējam attiecībā uz ASV tiesību aktiem, respektīvi tas nozīmē, ka nozara tādā rezultātā vēl piesardzīgāk rīkojas, pat piesardzīgāk nekā to prasa tiesību akti. Par tehnoloģisko attīstību runājot, ja vēlamies, lai tā turpinās, mums jāpiedāvā eksportētājiem uh, le, juridisko drošību, un tad ir definīcijām jābūt ļoti skaidrai, un es zinu, ka mēs visi esam viens prātus. Cirdējām uh, arī šī gada laikā debats par to, ka trūkst juridiskās skaidrības, un tās šobrīd ir tās bažas, ko, par kur runā gan interesētās puses, gan nozare. Un tāpēc pirms iedziļinos tālāk tajā, cik ļoti vajadzīgs skaidrs definīcijas, pirms gribu teikt paldies komisijai par to, ka viņi saprot, cik liela nozīme ir šai kodēšanai. Uh, tehnoloģiju jomā. Šai ziņā tā ir bijusi no viss aizsar, aizsargātākā noslēpuma par, par, par tādu, kas kļūst pieejams visiem. Mums ir laiks uzdot jautājumu, vai šāda veida lietām joprojām ir vieta eh, eksporta kontrolas sarakstos. Es saku, nē, to daļai iedzīst arī komisija. Uh, tas augtajās vispārīgajās autorizācijās kodēšanai. Tādējādi vajadzētu samazināt administratīvo slogu e, mūsu uzņēmumiem un veicināt tirniecības partneru piesaistīšanu. Daudz uzņēmumu darbojas globāli un tāpēc ir vajadzīgs e, kompānijas e, koncerni ietvaros nodot šīs tehnoloģijas, to starp, arī starp paudzēm. Man griežoties pie skaidram definīcijām, man sākotnējā rūpa lielā mērā apstiprinās ar komisijas novērtējumu, kur teiks, ka ierosinātās kontrols var radīt risku, ka radīsies konkurences skropļojumu globālā līmenī. Šie jautājumi tiek tirds, tirgoti globālā līmenī, un tāpēc kontrolēm arī vajadzētu šādā globālā līmenī tapt piemērotām. Tāpēc, eh, lai varētu rīkoties efektīvi un nebūtu konkurences kropļojumi, mēs eksporta kontrolēm jāspēj, jābūt īstenotām, eh, pamatojoties uz dalību valstu saistībām, eh, saistībā ar tādu kā minētie, minētās vienošanās. Prieklikuma otrajā punktā tiek minēti cilvēktiesību aspekti, kā viens no kritērijiem šai gadījumā, cik tālu mums zināms, neviena eksporta kontrolas kopiena nav īstenojusi līdzīgu um, kontroli pār divējādi lietojumu precēm. Nesen tikos ar pārstāvu šeit Briselē, un viņi teica, ka panelis drīz nodrošinās atbilstību kontrolas sarakstam, kas nāk par labu nozarei. Uh, un viņi varēs nodrošināt atbilstību iekšējās atbilstības programmai. Kas notiks, kad ES sistēma vairs netiks uzskatīt par globālu piemēru? Piemērs ir Singapūra pirms pāris gadiem trilogu laikā un deliģēto aktu laikā Singapūrai nācās piest apstāt, pārtraukt šāda divēju preču lietošanas piemēr, sarakstu piemērošanu, tāpēc eh, ieteiktu Eiropas un izturēties Eh, piesardzīgi, lai šī atbilstība varētu tikt nodrošināta. Cilvēktiesību respekts vienmēr ir bijis ārkārtīgi svarīgs visiem mūsu dalībniekiem, kas vienmēr ir rīkojušies šajā jomā, piemēram, ieviešot eh, pār, padziļinātās pārbaudas programmas un atbilstību ANO vadošajiem principiem uzņēmē darbībā un cilvēktiesībās. Esam to iestrādājuši korporatīvās kultūras dokumentos Un ja šī duālās preču regula tiktu izvērsta, iekļaujot arī cilvēktiesību eh, aspektu jomā, tad mums jāzina, pret ko tā tiks vērsta un eh, jābūt ļoti mērķiecīgai rīcībai. Ja es tādā gadījumā vajadzētu publicēt tās valstis un sarakstu ar tām vienībām, kas ir izslēgta, kurām nedrīkst pārdot preces. Tas attiec arī uz pu, eh, pusvadītāju asociāciju, kur arī ir, eh, esam saņēmuši vairākus piemērus par to, kā tīri praksē šajā gadījumā šī priekšlikuma piemērošana varētu radīt grūtības. Digitālā Eiropa uzskata, ka daudzpusējas darbības un iniciatīvas, kā piemēram sankcija režīmi un eh, spīdzināšanas apkarošanas konvencijas ir pietiekama, lai risinātu šos ļoti svarīgos jautājumus. Duālā lietojam precēm lielā mērā ir jātop identificētam pēc to tehniskā rakstura, pēc tiem tehnisko rakstura lielumiem un objektīviem kritērijiem, jo citādi eksportētājiem būs pašiem jāidentificē potenciāli gala lietotāji, kamēr tīri praktiski un juridiski viņi to nevar izdarīt. Redzu, ka mans laiks ir gandrīz jau iztecējis, tāpēc tūlīt noslēguma vārdi. Mūsu secinājums ir tāds, ka eksporta kontrolas režīmam jāatbilst līdzīgiem režīmiem, kas izveidot citur, respektīvi digitālais vienotais tirgus un Eiropas nozara digitalizācija ir instruments, kas virza izaugsmu, tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem, kad mēs šo divēju lietojumu preču definīciju izvēršam un īstenojam šo catch-all principu Bet galvenām kārtām definīcijām un noteikumiem jāpiedāvā lielāka juridiskā skaidrība arī attiecībā uz kiberu uzraudzību un dažādi citi piemēri tiek minēti. Paldies! Now... Lielas paldies! Tālāk gribētu lūgt deputātus uzdot jautājumus. Jo, nu, nav jau tā, ka jūs šeit uzaicināt nāk klajā ar paziņojumiem, bet pārsvarā tomēr svarīgi ir, lai jūs varētu atbildēt uz deputātu jautājumiem. Nu, varbūt tad deputāti varētu arī minēt, kuram, de, kuram ekspertam jautājumu viņi vēlas uzdot. Es pirms došu vārdu referentam un ēnu referentiem, kas strādā pie šī dokumenta. Ru referents ir Buhnerkungs, lūdzu, jums vārds. Sharp and precise. Īs un lakoniski. Meine erste Frage geht an Herrn Wagner. Lielas paldies. Mans pirmais jautājums ir Vāgner kungam. Kā to ir iespējams īstenot? Jūs runājat par visaptverošo klauzulu, catch all, all klauzulu. Kā jūs um, vērtējat to prognozējumības kontekstā? Uh, uzņēmumiem, jo tur ir problēmas. Tālāk mans otrs jautājums Krahulcevas kundzē. Kā jūs uh, iesaistāt pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas? Es saprotu, ka jūs viņus uzklausat, bet es nesaprotu, kā ir iespējams eh, šo, proc šo procesu formāli organizēt. Un visbeidzot, uh, eh, Neurēvas kungam. Mm -hmm Es eh, dzirdēju, jūs prasāt eh, konkrētāku definīciju cilvēktiesībām, eh, due diligence un tam līdzīgi. Ir skaidrs, ka tas ir jāprecizē, bet jūs prasāt arī konkrētāk definēt preces, un man tas uh, radītu problēmas, jo tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Uh, varbūt zināmā mērā ir iespējams minēt kādas kategorijas, bet arī tas ir problemātiski, jo attīstība pārsniedz kategoriju robežas, parādās aizvien jaunas kategorijas. Kā jūs gribat to re... Paldies. Paldies, jā. Specifiski jautājumi tieši konkrēti katram no ekspertiem. Pirmām kārtām. Uh, Šī padziļinātā izpētie due diligence, esmu bijis iesaistīts divos šādos pasākumos. Viens no tiem attiecās uz konfliktu minerāļiem. Nu, viena lieta ir skaidra, un visu to arī atkārto daudz panelistu, respektīvi, ka ir vajadzīga skaidrība. It īpaši attiecībā, lai sankcijas būtu leģitīmas pēc tam, un tāpēc Mm, daudz tika šeit mm, spriest par to, kā definēt cilvēktiesību pārkāpumu, un tagad es dzirdu, ka varbūt mums vajadzētu šeit pat e, to visu vērstu tādu, ka tas veicina cilvēktiesību pārkāpumus, un tāpēc gribu vaicāt jums, vai jūs varētu man, nu tāpat vien, e, nu no galvas dot man trīs piemērus tādiem IKT e, produktiem, ja precēm, kas varētu neve, kas nevarētu veicināt cilvēktiesību pārkāpumus, un varbūt tad saistībā ar to šis catch-all princips. Uh, šādām precēm. Es saprotu, ka šī neskaidrība definīcija jomā attiecībā uz terorismu ir nu, svarīga un mums ir dažādi izpratni par to, kas ir terorisms. Tad ko jūs tostuprāt eh, teikt par šādu formulējumu - veicināt cilvēktiesību pārkāpumus, ja padarīt iespējams cilvēktiesību pārkāpumus, nu, ja šī terorisma definīcija ir nepietiekama. Un otra lieta, ko gribu arī dzen uzdot Vāgner kungam Vai ir piemēra attiecībā uz catch-all, kas attiec ne tikai uz kiberuzraudzības uh, eh, iekārtām, jo, kad šo jautājumu pētīja komisijas uh, izpētē, tika runāts tikai par šādām iekārtām un nekas cits. Un catch-all, protams, ir princips, kas attiec eh, uz dažādām jomām, to starp visām šīm jomām ir, ir aktuāla tehnoloģiju pārmaiņa attīstība. Tas paredzēts visa veida ierīcēm. Tad vai jūs varētu man paskaidrot, kāpēc būtu nepieciešams varbūt šo catch-all eh, principu izvērst arī ārpus kiberuzraudzības? Un visbeidzot, jautājums Magnusam Nordeusam runājam par ES autonomu sarakstu, bet mēs zinām, ka atsevišķas valsts ir gājuši pat tālāk mm, par pašreizējiem ES tiesību aktiem, ne tikai šis vasanārī instruments, bet tātad kāda būtu ietekme šāda veida praksē tam, ka atsevišķas valstis ir virzījušās pat jau tālāk, vai ir jau bijis kāda reāla ietekme uz to, un kāda jūsuprāt būtu globālā ietekme, ja šīs valstis ietu pat tālāk par pašreiz noteikto režīmu? Paldies! Tālāk Bernds Lange. Vagner kungs, jūs runājat par pārskatāmību savā prezentācijā, un mans jautājums līdz ar to ir šāds. Tad kāpēc nav pārskatāmības divējāda, divējādas lietošanas preču ko, eksportiem? Mums taču ir ieroču eksporta kontrola, mums tur ir pa valstīm eh, sāraksti un tā tālāk licences jautājumi. Uh, Nezinām, ka nerad tiek arī izteikti apteikumi tā tālāk, un tur ir vesels slērums pasākumu, kas tiek katru gadu īstenot. Tad kāda iemesla varētu būt tam, ka nav konkrētas informācijas par divējādu lietojumu precēm? Tālāk Aldi grupas pārstāvs Mariķi Šāke. Paldies! Paldies visiem runātājiem par to, ka viņi ieradās šeit un mūs apgaismo. Domāju, sešus gadus no parlamenta puses esam virzījuši šo lietu uz priekšu. Tagad nedrīkstam vairs zaudēt laiku eh, un, un jārisina šis status quo jautājums. Tie, kas nav sekojuši līdz diskutējām līdz šim brīdim, es gribu teikt, ka tas var, nu, visas šīs preces var novest pie briesmīgām ciešanām cilvēkiem, kas kritizē viņu valdības, viņi tiek sodīti, viņi tiek iemesti cietumos spīdzināti un tāpēc ir tikai un vienīgi leģitīmi, ka mēs pārliecināmies, ka mērķi mērķtiecīgi risinām šos jautājumus. Sistēmas, kas eh, Eiropā kļūst arvien lētākas un biežāk pieejamas. Dzirdēju arī piekrišanu tam, ka būtu vajadzīgs izsniegt licences tajos gadījumos, kad ir leģitīmas aizdomas par to, ka varētu izmantot neatbilstīgiem mērķiem šīs preces. Un vēl viens jautājums, kas izrietē, protams, bija jautājums par definīcijām. Kas ir cilvēktiesību pārkāpums, kāda veida tehnoloģijas uh, tiktu iekļauta šīs tiesību aktu aptvērumā un vai terorisms arī šeit būtu iekļaujams? Es domāju, ka ir, nu, iemesls, kāpēc mums vajadzētu pažīties par to, ka mm, komisijas priekšlikumā trūkst precizitātes, to starp arī attiecībā uz terorismu definējumu, bet varbūt ir vēl kāds cits veids, kā, ja neminam terorismu, risināt šīs drošības jautājumus, jo paneļa eh, pār, uzmanība pārsvarā tik pievērsta cilvēku drošībai, bet kas notiek tālāk, ka cita veida drošība šīm terora organizācijām, organizētajām kriminālajām bandām, kas varētu iegūt šīs sistēmas, protams, ar ļoti tālajošām sekām. Uh, Tātad vai ir kaut kāda alternatīva definīcija, ko jūs varat iedomāties, ja to nesaucam par terorismu? Otrs jautājums kādā lī, līmenī mums to risināt. No Digital Europe dzirdēju, ka mums vajadzētu globālu standartu kopumu. Tas, protams, būtu lieliski, bet mēs nedzīvojam ideālā pasaulē, un tāpēc, domāju, ka visi to skaidri apzināmies, tas nebūtu vienkārši, ja mēs sekotu globālajiem vidus līmenim līdz, tad tādā gadījumā tā būtu tad sacensība uz zemāko kopsaucēju, kas nav tas, ko vēlamies. Tāpēc mums jāizvēlas augstāki aizsardzības līmeņi, tādējādi izrādot Eiropas līderību. Thank you un konkrētāk jautājums par pētniekiem kam nevajadzētu tapt iekļautiem šīs regulas apvērumā, respektīvi, ja viņi to penetrā, penetrācijas testus vai nodarbojas ar e, datorprogrammu uzlāpošanu, tāpēc, ka viņi vēlas e, testēt lietojumu programmas, ko mēs izmantojam ikdienas. Tad šai kontekstā gribu vaicāt, varbūt mēs varētu šeit iekļaut kaut kādu veidu izņēmumu, kas attiektos uz šāda veida gadījumiem. Atsevišķas Digital Europe uzņēmumi, jeb kompānijas nesen ir veikuši šādas penetrāciju testēšanu tieši tāpēc, lai uzlabotu kiberdrošību. Nu, tad tad varbūt mēs varētu šeit tādu pozitīvo izņēmumu iekļaut šai saistībā. Otram kārtām dzirdēja arī bažas, kas tika paustas par definīcijām attiecībā uz to, ka nav skaidri definēts, kas ir lietojuma programmā, kas ir programmu uzlaušana un tā tālāk. Tāpēc gribu vajadzēt panelim, vai būtu liederīgi, ja mēs eh, tā konkrēti eh, eksfiltrētu šos datus no, no, šiem, no šīm iekārtām. Mēs nedefinētu tik daudz šīs tehnoloģijas, ar kurām tad var varētu iebrukt šajos telefonos, nezinu, planšetdatoros un tā tālāk, bet drīzāk pievērstos tam, kā šo rezultā, ieguvumu rezultāts, respektīvi kādi dati no tiem tiktu izņemti bez attiecīgo lietotāju atļaujas. Varbūt, ka šāda definīcija būtu vienkāršāka. Tātad mēs it kā koncentrētos uz šīm kapacitātēm, šīm spējām, varbūt, ka tas būtu labāk definīcijām. Konkrēti jautājums Digital Europe. Cik daudz cilvēku strādā eksporta kontrolas jomā jūsu organizācijās? Jū, cik jums ir darbinieki, kas pievēršas eksporta kontrolēm? Vēl pirms šie, šī regula kļūst aktuāla un visbeidzot, kādas ir tās ļaunākās sankcijas jūsuprāt? ja kāds ES bāzēts uzņēmums eksportē kaut ko bez atbilstīgas licences, respektīvi, kādas ir tās ļaunākās sekas, kas varētu um, tikt piemērotas šāda veida uzņēmumiem, ja tas neizpild noteikums attiecībā uz um, š, nu, šo eksportu. Tātad, kas varētu tikt izdarīts? Paldies, Marīča! Nākamais runātājs, Goel grupas vārdā. Paldies! Jā, man ir pavisam konkrēti jautājumi, ko gribu piem, piebilst visiem pārējiem, un gribu tos uzdot Vāgner kungam. Viņš teica, ka tie, kas vēlas brīvu tirzniecību, faktiski nemaz to neatbalsta. Faktiski. Es varbūt tā īsti nesaprotu, ko viņš teica šai saistībā. Es gribētu, lai viņš paskaidro, ko viņš ar to domāja. Jo kādas tad ir brīvās tirzniecības vērtības, ko viņi neatbalsta? Vai jūs zinat tādas, vai jūs zinat šādus uh, manifestantus? Es esmu tādās bijusi, bet atklāt sakot, nāsmu uh, šādas demonstrācijas pieredzējusi. Tad vai jūsu vērtības ir korektas galu galā? Varbūt, ka uh, šai ziņā neatbildat uz uh, šīm prasībām. Tālāk bija Gēmas kundze FDD grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Mani jautājumi vērst uz biznesu un industriālo kontekstu, tātad drīzāk tas būtu atbildams Digital Europe pārstāvim. Bet ja jums šķiet, ka arī pārējie, bet ja pārējiem runātājiem arī šķiet, ka viņiem ir ko teikt, tad arī dzirdāt labprāt viņu atbildes. Gribēju vaicāt, vai būtu iespējams atbildēt uz jautājumu par to, cik ilgs laiks vajadzīgs, lai, piemēram, noteikti, lai dabūtu šādu eksporta autorizāciju, kā tas ir šobrīd dalība valstīs, un cik ilgs laiks būtu vajadzīgs, ja šī jaunā regula stātos tūlīt pat spēkā. Tāpat arī gribu zināt, vai ir bijušas kādas aplēses par papildus izdevumiem, kas varētu rasties, piemērojot šo jauno regulu, it īpaši IT sektorā. Nu, tādā ziņā, ka palielinātos cena uz transakciju. Cik liels šis palielinājums būtu? Un tā vispārīgāk runājot, es gribētu zināt, vai jūsuprāt līdzsvers starp uzņēmumu pienākumiem un atbilstīgo var, kontrols iestāžu pienākumiem, jeb atbildības sadals starp šīm pusēm ir atbilstīgs. Uh, Nu, varbūt, ka vajadzētu to, par to runāt arī regulas eh, pielikumā. Un vai šis līdzsvars, kas regulāri tiek noteikts, vai tas ir pietiekams šorīt, ja jums liekas, ka varbūt šeit varētu vēl būt kaut kāda iespēja birokrātisko slogu atvieglot attiecībā uz MVU. Un tagad atbildēm trīs minūtes. Vagner kungs, jūs pirmais. Thank you for an impossible. Liels paldies! Neiespējams izaicinājums, bet es mēģināšu. Pavisam īsi atbildēšu sākumā uz beidzamiem jautājumiem, tad uz pirmajiem neatceros tieši, kurš deputāts sāka, bet uh, Minēras kundze. Nu, ir cilvēki, kas protestē pret Eiropas Savienību un tās tirzniecības idejām, jo uzskata, ka tās um, ir pretējs eh, viņa pārliecībai un divējāda izmantojuma mm, idejas, kas tagad tiek piedāvātas, ja tās tiktu integrētas Eiropas tirzniecības uh, politikā, vairota cilvēku pārliecību, ka tās atbilst viņu vērtībām. Es uh, tās nekritizēju, es tikai teiktu, ka būtu mazāk demonstrācija, ka tas palīdzētu, ja cilvēki tam ticētu, un tas būtu jāpatur prātā, ja mēs uh, raugāmies uz regulu kopumā. Protams, es atzīstu, ka cilvēkiem joprojām paliek tiesības protestēt tālāk konkrēti punkti, ko pieminēja Skākis kundze. Manuprāt, ir jāpatur prātā konkrēti punkti par um, ekstrahēšanu no ierīcēm. Es nezinu, vai tas ir perfekts risinājums, bet tas ir labāks risinājums nekā mūsu rīcībā ir šobrīd. Un, uh, Manuprāt, lietotāji spējas kontrolēt ierīces un viņu piekrišana tam ir ļoti būtiska, jo mēs redzam, ka tad, ja cilvēki zaudē kontroli par savām ierīcēm, tas apdraud mieru un drošību pasaulē, jo sākotnēji cilvēku nespēja to izdarīt, varbūt šķiet neliela problēma, bet gal galā tā kļūst par lielāku problēmu nekā konkrētā uh, Uh, ierīci pat par sevi, tāpēc, uh, manuprāt, eksfiltrēšana ir problēma. Tālāk ir jānodrošina, ka izpēta ir aizsargāta izpētes uh, periodā un mm, ka ir atkāpes un izņēmumi, kas aizsargā izpētes integritāti. Protams, ka Eiropas Savienībā ir jānosaka zināmi standarti, par to vispār nav jautājumu, un es vēl uzskatu, ka tad, ja mēs šeit runājam par ideālu pasauli, ir jāatzīst arī tas, ka dalībvalstis jau tagad izstrādā nacionālas priekšlikumas, kas jau ir tālajošāki nekā šobrīd spēkā esoši, bet ir nepieciešami godīgāki spēles noteikumi, kad mēs par to runājam. Langis kunga jautājums par caurskatāmību, vai tās šobrīd nav. Ir uzskats, ka uh, Daudzi uzņēmumi nevēlas uzrādīt savus tirzniecības darījumus, un ja jūs uh, jautājat tiesību sargājošajām iestādēm, tās varbūt sniedz uh, datus konkrētām personām, bet uh, tie nav caurskatām pieejami, piemēram, tieši saistē dati ir, bet tiem nav viegli piekļūt. Un pavisam īsi atbildot Buhnera kungam, nezinu, vai iekļaušos uh, laika limitā, bet. Uh, visaptverošā klauzula, vai tā varētu darboties. Ir jāatzīst, ka mēs jau šobrīd eh, šīs klauzulas īstenojam, tās pastāv, un var, protams, eh, diskutēt par eh, skaidrību un precizitāti šajā jomā, bet šādas klauzulas jau tagad tiek īstenotas. Un šobrīd mēs esam nonākuši situācijā, ka ir iespējams paredzēt atšķirības starp to, ko eksportētājs teiks licencēšanas iestādē un um, kas būs, kāda būs tā CSR korporatīvā sociālā atbildība. Un, manuprāt, um, tas ir šo klauzulu mērķis. Fjellner kungs, vai jūs uh, nedzirdējāt kādu atbildi? Es jautāju, vai šī visaptverošā klauzula pārsniedz uh, pakalpojumu pieejamības tehnoloģiju, bet es uh, sapratu, ka galvenais ir tehnoloģija. Vai jūs vēlaties, lai es atbildu? Es atvainojos, jo es mēģināju ietilpināties trijās minūtēs, bet uh, bija grūti atbildēt jau pat uz tiem jautājumiem, kas man tika uzdot. Manuprāt, jautājums ir saprātīgs, bet ir ārkārtīgi grūti uz to atbildēt spontāni. Ja jūs man jautājat, kādas ir citas uh, jomas, uh, kas būtu te atbilstošas uh, kas pārsniedz pakalpojumu piemības tehnoloģijas. Jā, ir, bet es neesmu tāds eksperts, lai m, mm, varbūt pašlaik jums te tā uz vietas pateikt. Tas prasa zināmas papildus mm, izpēte, Lūsija. Es arī mēģināšu ietilpināties trijās minūtēs. Par jautājumu, kā formāli iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Uh, būtiskākais, ko es pieminēju savā uzrunā, ir tas, ka komisija ņem vērā tos pierādījumus, ko ir iesniegusi pilsoniskā sabiedrība. Mums ir svarīgi, lai būtu iespējas, kur uh, piedāvāt savus pierādījumus. Un Tas būtu efektīvāk nekā tad, ja es mēģinātu tikties individuāli ar vienu vai diviem deputātiem. Un es vēlētos, lai tiktu paredzēta iespēja, ka komisija šos uh, NVO ierosinājums iekļauj ikgadējā ziņojumā. Es domāju, ka tas to varētu padarīt par formālu procesu. Tālāk. Atbildēšu pie Elnara kungam. Liels paldies! Jūs tiešām uzdevāt daudz jautājumu, bet ir ļoti būtiski jautāt, kādi tad ir IKT projekti, kas varētu neatvieglot cilvēktiesību pārkāpumus. Es eh, varbūt eh, uz līdzenas vietas to nevaru nosaukt, bet eh, tehnoloģijas izmantošana tāda ir, jo ir divējādi izmantojama tehnoloģija, ir iespēja izmantot programmatūru nelikumīgi, un mēs nevēlamies eh, regulēt eh, kaut kādas iespējas eh, pārtvert visus, visu komunikāciju divu kilometru rādījusā, bet es te domāju tehnoloģiju, kas tiek klāji pārdota ar nolūku, ar, ar klāju nolūku pārkāpt cilvēktiesības. Un ir arī tehnoloģija, kas tam nav iecerēta, bet gal galā tā tiek izmantot, tāpēc par to ir jādomā. Uh, Un, ja jums uh, ir kādi mm, plašāki jautājumi par manu prezentāciju, es varētu parunāt par to detalizētāk. Es īsti ne, nesapratu eh, jautājumu, ko uzdeva kāds cits deputāts. Tālāk Skākas kungas jautājums. Manuprāt, ir konteksts, ka, kas attiecās uz eh, drošības izpēti un testēšanu. Šīm darbībām ir jāparedz atkāpe un te ir jāpadomā, kā to noformulēt, kā padarīt to efektīvu. Mm, bet mēs neesam izpētis sabiedrību, mēs to dzirdam no mūsu partneriem, kuri mēģina labot situāciju, atklāt vājās vietas, tāpēc tas arī ir svarīgs jautājums. Un vēl es zinu, ka viens jautājums nebija konkrēti adresēts mans, bet Beginas kundze jautāja par uh, uzņēmumu interesu salāgošanu ar nepieciešamību pēc tiesību aktiem. Es zinu, ka te tiek izdarīts liels spiediens, tiek likts eh, liels eh, akcents uz eh, pašregulāciju, kaut arī tas nav eksplicīti pateikts, bet visām šīm organizācijām ir zināma darba plūsma un, teiksim, ja kaut kas nav efektīvs, neatbilst standartiem un mūsu starptautiskajām saistībām, tad uh, to vajadzētu darīt. Un, ja kādam ir papildu jautājumi, es atbildēšu. Lielas paldies. Tagad Magnus. I need help finding the buttons here. Sorry. <laughs> Man ir nepieciešama palīdzība, lai es uh, savilktu te galus kopā. Es, ma, es arī mēģināšu atbildēt uh, uz jautājumiem. Būkner kungs jautā, jautāja, kā sasniegt eh, mērķi, kurš eh, visu laiku ir attīstības stadijā. Tas, protams, ir grūti, tas ir izaicinājums, bet šī brīža visaptverošības klauzula ir ļoti ierobežota, un mēs, mēs eh, šobrīd mēģinam aptvert arī IT un IKT produktus, kas galvenokārt tiek izmanto civiliem mērķiem. Un te, te ir astoņi miljoni produktu, un mums ir nepieciešamas skaidrs tehniskās specifikācijas Ja mēs vēlamies aptvert šos eh, produktus savās sistēmās, automatizēti ir nepieciešamas skaidras specifikācijas un jaunas definīcijas. Mums eh, liktu pārskatīt eh, daudz produktu manuāli, kas īsti nav realistiski, un arī tās ir pamatotas bāžas, kas mūs uztrauc, jo tas ir svarīgs mērķis. Tas būtu atbildes pirmo jautājumu. Tālāk Fjellnera kunga jautājums trīs produkti, kas eh, neatvieglo cilvēktiesību pārkāpumus. Nu, jā, tas ir grūti. Ar visu, visu var izmantot eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, terorismam. Ir ļoti grūti to konkrēti norobežot, bet mums ir jāsaprot, ko nozarē mm, pārvaldīt. Jūs jautājāt arī, kādas eh, jaunas kontrolas tiek izmantotas. Uh, Jā, man ir jāatzīst, ka mēs uh, visvairāk cīnāmies ar ielaušanās programmatoru, jo tas aptver daudz uh, tehnoloģiju, kurām pašām par sevi ir jābūt uh, drošām. Un šāda mm, nozara, šāds sektors ir, bet tiešām ir ļoti grūti izsakot, tāpēc te tiešām ir jābūt piesardzīgiem. Skākis kundze uzdeva jautājumu vai mēs uh, iesaistāmies standartu pazemināšanas cīņā. Nē, mēs uh, uzskatām, ka tas ir vienīgais instruments, ko var izmantot, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju, bet, manuprāt, globālajā kopienā ir instrumenti, lai uzlabotu eksporta kontroli. Mēs mēģinam uh, padarīt eh, globālo, globālo satveru stingrāku, ietverot tajā sliktākās valstis, paredzot jaunas kontrolas iespējas, kas arī varētu uzlabot eksporta kontrolas sistēmu. Tā kā, manuprāt, ir arī instrumenti ārpus ES, kas kalpo šim mērķim. Tālāk, eh, cik daudz cilvēku mēs nodarbinām. Mans uzņēmums eh, nodarbina 150 cilvēkus eksporta atbilstības novērtēšanā. Uh, Un sliktākais, kas varētu notikt, ja mēs nesaņemsim licenci, tad, protams, ES sodi ir ļoti zemi, ja salīdzina ar ASV, kuri ieņem 1,2 miljardus dolāru. Tas ir uh, liela summa. Bet, uh, <clears throat> ja mēs vairs nevarētu saņemt šīs licences, tad tas uh, būtu ļoti kaitīgi no nu, komerciālās perspektīvas. Un Beginas kundzes jautā, jautājums. Uh, cik ilgs laiks nepieciešams licences saņemšanai - 14 līdz 16 dienas, ņem, ņemot vērā, ka cilvēktiesību perspektīvas um, izvērtēšanas sistēma ir vissarežģītākā, tā prasa visvairāk laika un nav arī iestāžu, kas uh, nodarbojas ar šiem jautājumiem, tāpēc tas ir vēl sarežģītāk. Manā uzņēmumā ar to strādā 150 uh, cilvēki. Switch iestā, uh, iestāde ir 220 Igaunijā, ir laikam pieci, bet um, tas ir jauns uzdevums, pilnīgi jaunas kontrolas, un mēs aicinātu uz jūs to raudzīties realistiski. Paldies! Lūsija, vai tu arī vēl gribi ko sacīt? Jā, pavisam īsi. Gribēju tikai pateikt, ka rodas iespējas, ka šifrēšanu var izmantot uh, nelikumīgiem mērķiem. Jā, kā drošības uh, instruments tā uh, tiek izmantota, bet es domāju, ka pēc uh, pāris gadiem mēs nonāksim pie tā, ka mans ugunsmūris uh, vai vēl kaut kas ir nelikumīgs, jo valdības būs uh, izdomājušas līdzekļus, kā pārkāpt drošības protokolus, infiltrēties sistēmās. Uh, Un uh, varbūt uh, tie ir manas, mani divi centi pie kolēģis sacītā. Marīte, es gribēju jautāt uh, Digital Europe, cik cilvēki jau strādā pie eksporta kontrolēm? Man ir tāds iespējas, ka tie ir tūkstoši, bet varbūt es kļūdos. Jā, tā ir uh, darba saglabāšana man un uh, manai komandai. Um, this was the question of the challenge. Labi, Tas bija jautājums par izaicinājumiem un riskiem, bet varbūt tagad apspriedīsim praktisko pusi, kā padarīt sistēmu efektīvāku. Un pirmais eksperts eh, šeit eh, ir no federālās aģentūras um, ekonomiskajiem jautājumiem un eksporta kontrolē. Pīča kungs, vārds jums. Jā, liels paldies priekšsādātāji, godāmie deputāti, godāmie kolēģi paneļdiskusijā. Es pateicos par to, ka drīkstu šeit runāt. Uh, Gribēju vispirms eh, paust divus komentārus. Mēs esam centrālā atļauja izsniegšanas eh, iestāde Vācijā duāla izmantojama m, mm, precēm. Mēs m, ehm, 2016. gadā esam izsnieguši vairāk nekā 20 tūkstoši atļauju. Un, ja mēs um, ieskait, skaitām visus um, licenšu pieteikumus ES, tad pārsniedzam vairāk nekā pusi, tā kā mūs tiešām tas ļoti skār. Un praksē mēs esam visvairāk skartājies tāda otrais komentārs. Tāpat kā iestādē, arī uzņēmējiem ir svarīgi, lai Eiropas Savienības tiesību akti, kā jau tas ir vairāk kārtas norādīti, būtu skaidri un precīzi. Arī Buhnera kungs eh, pieminēja vārdus eh, skaidri, konkrēti, prognozējumi bet ņemiet vērā, ka pārkā, šīs regulas pārkāpumi, un tad, ja mēs pie tā nonākam, konstatēšana par to, vai uzņēmums zināja, ka tas pārkāp šīs normas un tādējādi ir krimināls sūdāms, manuprāt, te ir nepieciešama nacionāla līmeņa tiesību akti, lai nodrošinātu juridisko paļāvību un skaidrību. Tālāk par precēm, kas um, var atvieglot cilvēktiesību pārkāpumus. Uh, ir pirmais priekšlikums, ka būtu ES kontrolēts sāraksts divējādi izmantojumu precēm. Te mēs praksē redzam to, ka šāda sāraksta ieviešana cilvēktiesību apsvērumu dēļ būtu ārkārtīgi pozitīva. Tomēr šam, šim sārakstam būtu jāprobežojas ar izsakošanas tehniku. Nevajadzētu nekādi uh, duplicēt šo režīmu tiem, kas eh, nodarbojas ar eh, masu iznīcināšanas ieročiem, tam līdzīgi. Te ir jābūt skaidram nošķīrumam, bet tikai tad, ja starptautiskais režīms nedarbojas un es priekšlikumi tiek noraidīti, tad būtu nepieciešama tehniski skaidri definēt eh, preces, kas varētu atvieglot uh, cilvēktiesību pārkāpumus. Darbs uh, Dolijus darba grupā jau tiek, ir uzsākts Tur ir eh, ekspertu grupa, kas runā par novērošanas tehniku, izsekošanas tehniku, un mēs eh, esam jau sagatavojuši sārakstu ar precēm, kas eh, ir plašāks nekā starptautiskie saraksti. Tālāk, ja mēs raugāmies starptautiskiem režīmiem, arī te ir skaidri kriteriji, kad kāda prece tiek pakļauta kontrolas režīmam vai arī netiek pakļauta. Šī brīža priekšlikums 16. pantu 2. punktā mūsuprāt neparedz pilnīgi skaidru nošķīrumu precēm, kas skar vispārējais drošības interesi. Tur šis nošķīrums nav skaidrs un mēs iestātos par skaidru pirmo pielikumu par pirmo B pielikumu, kurā būtu ietvērtas eh, preces, kas var veicināt cilvēktiesību pārkāpumus, vai arī skaidrs kriterijs, ka šādas preces var tikt iekļautas sarakstā. Daži mm, runātāji pieminēja visaptverošu klauzulu, kas attiektos uz precēm, kas var veicināt cilvēktiesību pārkāpumus. Te mēs uzskatām, ka šī brīža formulējuma nav pietiekami precīzi. Uh, Mēs uzskatām, ka praktiski nav paskaidroti vairāki jautājumi, piemēram, par to, kāda cēloņa sakarība sastāv starp eksportu un cilvēktiesību pārkāpumiem, kad tie ir smagi, kad tie nav smagi. Un uh, kā vispār tiek vērtēti cilvēktiesību pārkāpumi, un starptautiskā praksa ir tāda, ka to dara starptautiskās organizācijas vai nacionālās iestādes, kas pieņem šo konstatējumu, un tas tad uh, uzņēmumam tiek darīts pieejams. Mēs uzskatām, ka tiks saņemta vesela virkne tūkstošiem šādu pieprasījumu, lai pārliecinātos, ka uzņēmums uh, nepārkāp noteikumus. Un, manuprāt, par to jau tika runāts 18. Uh, februāra sanāksmē. Nav paredzētas arī. Nav skaidrs arī, kādu papildus drošību nodrošinās uh, dalību valstu uh, savstarpējā saziņa, ko paredz 4. pants. Mūsuprāt, 13. pantā ietvertās normas ir pietiekamas, un arī šeit ir iespēja katrā konkrētajā gadījumā ātri un elastīgi reaģēt. 4. panta 2. norma. 4. panta 2. punkta norma, kas paredz uzņēmumiem due diligence uh, prasības, manuprāt, uh, ir pilnīgi pietiekama, bet uh, visaptverošās klauzulas kas jau šobrīd ir ietvērtas, manuprāt, mm, izskatās šobrīd eh, pavisam atšķirīgi nekā tā, tā, tā kā tas bija iecerēts. Tālāk, kečola norma terorismam. Mēs uzskatām, ka tad, ja ir mērķis eh, nosūtīt preces eh, teroristisku organizāciju sarakstā ietvertām personām vai organizācijām, ir pilnīgi pieejama Un eh, tad, eh, manuprāt, eh, praksē tā arī ir pilnīgi pierādījusi sevi kā pietiekam. Tālāk starpniecība, izpilde un izpildes atbalsts arī mēs uzskatām, ka 4, 3b un d ietvērtās normas ir pārāk tālajošas, te nekādu papildu efektu nav iespējams sasniegt, jo, ja nevar kontrol, ja var kontrolēt pie eksporta to, kas tiek izvests pie robežas, tad šīm normām mēs īsti neredzam adresātu. Tālāk tehniskā, ad, tehniskais atbalsts. Es redzu pozitīvus uh, elementus komisijas uh, nostājā, ko, piemēram, nozīmē public domēna, publiskā domēna produktu atkāpe. Uh, Manuprāt, arī te mēs varētu no tā atteikties, jo to paredz starptautiskie režīmi, bet īpaši atbalsts ir izējas punkts, lai eventuāli ņemtu vērā tehnisko attīstību un eh, arī novērstu programmatūras eh, atjauninājumu eksportu, paredzot um, pienākumu saņemt at, atļauju. Uh, Te mēs redzam pozitīvu ietekmi, bet to ir nepieciešams detalizētāk papētīt. Tālāk eh, pozīcija dokumentā 5 un 6 minētie procesuālie jautājumi. Mēs redzam, ka ievērojams uzlabojumu iespējas, piemēram, saīsinot atļaujas izsniegšanas um, ilgumu, kādos eh, apstākļos ir iespējams izsniegt individuālas atļaujas. Un um, uzskatām, ka ICP ir nepieciešams tikai globālos darījumos, bet uh, ir jāregulē arī citas normas, piemēram, atļaujas sniegšanas ilgums. Uh, Un te mēs eh, neredzam, ka tiktu saglabot status, ko ir vesela virkne tehnisku punktu, par tiem es labprāt atbildētu uz jautājumiem eh, individuāli. Paldies! Um, Paldies! Tālāk došu vārdu Adelai Deokunu, kas ir korporatīva eksporta kontrolas direktore Philips uzņēmumā. Paldies, priekšsarētāji, paldies, ka uzaicinājāt mani šeit. Es eh, pārstāvu arī Nīderlandes asociāciju. Um, nozare atbalsta inovāciju šajā jomā, tas skaitā, jo mums ir jāapsteidz notikuma attīstība, rēģējot apsteidzuši uz draudiem, un jāņem vērā to, kā tehnoloģija var atšķirīgi ietekmēt cilvēku dzīvi. Modernizācija, tāpat kā inovācija, ir ar smagu atbildības slogu regulātoriem, jo mums ir jānodrošina, ka ir tiesiskā noteiktība, skaidrs juridisks formulējums, un lai tiktu izslēgtas neparedzētas sekas un ietekme. Galvenās bažas mums kā nozars pārstāvjiem un konkrēti Philips ir tiesiskā noteiktība un konkurences priekšrocības. Ar šo konkrēto priekšlikumu mēs redzam, ka abas šīs lietas tiek apdraudētas. Vēlos skaidri arī pateikt pavisam atklāti, ka ja mēs nenoformulēsim to pareizi, tad nākamais desmit gados mēs redzēsim uh, ka ne tikai nesasniegsim e, nosprostos mēģus, bet Eiropas uzņēmumi bankrotēs vai aizies no Eiropas. Vēlos e, pievērsties diviem kritērijiem, lai varētu uzlabot eksporta uh, kontroļu gatavību nākotnes izaicinājumiem. Atcerēsimies trešo pāntu Eiropas Savienības līgumā, nodrošināt mieru, drošību, brīvu tirzniecību un, jā, arī cilvēku tiesību ievērošanu. Un tieši pareizā līdzsvara atrašana arī svarīgākā. Šī priešlikuma uh, uztver, uztvere nozars pārstāv vidū ir diezgan skeptiska. Bažas ir par neparedzētām sekām. Tiesības uz privātumu, piemēram. Un šis priešlikums var Eh, nonāk, likt nonākt pie tā, ka tas nav iespējams tehnoloģiju divējādā lietojuma dēļ, un ka tādēļ arī kā tehnoloģija, kur mēs vēlamies kontrolēt, arī aizsargā mūs un mūsu datus. Eh, nozars pārstāvju bažas ir ļoti nopietnas. Eh, terorisms tiek regulēts jau ar citiem Mhm. tiesību aktiem. Šie termiņi, šie temati kļūst e, kā politisks instruments. Tas nozīmē, ka e, tos nekad nevarēs precīzi atrisināt ar tehniskiem e, līdzekļiem, kā divējādi lietojam ierobežojumiem mēs neatrisināsim šīs problēmas. Mums jākoncentrējas uz šo mehānismu, kas ir paredzēts, lai nodrošinātu, ka kontrols ir īstenojamas un efektīvas to mēs sasniegšanai, kuras vēlamies sasniegt. Vai ir skaidra definīcija gan eh, visu Eh, ekspertu vidū, kas ir cilvēktiesību pārkāpums. Kas pārkāpums ir vienai dalību valstī, var nebūt eh, pārkāpums um, eh, otrai dalību valstī, un pat divi cilvēki var atšķirīgi uz to skatīties. Vai ir skaidra un publicējama um, publicējams saraksts ar valstīm vai teritorijām, kas ir jebkurā no kategorijām iekļaujama? kā nesensitīvas valstis, sensitīvas valstis, represīvi režīmi, konflikti teritorijas. Tā, protams, ir politikas joma, bet vai ir skaidra definīcija vai skaidrs process, kā nodrošināt eh, padziļinātu pārbaudu? Jā, mums ir daudz šādu pienākumu saistībā padziļināt pārbaudu, to mēs uzram ļoti nopietni, bet tas ir arī subjektīvi. Un eksporta kontrole prasa uh, daudz objektīvāku pieeju, tā skaitā šo visiekļaujošo pieeju un skaidru definīciju tehniskajiem parametriem, tām tehnoloģijām, kuras cenšamies kontrolēt, kā mēs to dzirdējam no Ericsson pārstāv. 1,8 miljonu produktu. Pamēģiniet klasificēt to pret tehniskajiem parametriem, kas balstās tikai uz idejām, varētu būt ļoti interesants uzdevums lielākai daļai nozars ekspertu. Izaicinājums mums un regulātoriem ir tāds, ka ja nevarēsim sasniegt eh, dažādu problēmu dēļ, ja īstenot šo šos mērķus, eh, mums tad ir jāapšauba, cik sekmīgs būs šis priekšlikums, varbūt, ka ir jāapsver citi veidi, kā sasniegt šos mērķus neprecīzi formulēti e, noteikumi nepalīdzēs sasniegt mēģis. Otrs kritērijs, e, ko es redzu, ir tas, ka e, regulāri nedrīkst būt izsmeļošs saraksts. Vienpusējs pie tam. Vienpusēji saraksti ir kaut kas tāds, ar ko mums ļoti jāuzmanās. Kāpēc? Tāpēc, ka atkāpšanās no daudzpusēja režīma ne tikai radīs juridisku nenoteiktību, bet arī radīs vilšanos, un rezultāts, manuprāt, būs trīskāršs. Pirmkārt, kropļota konkurence, kas jau notiek kiberdrošības jomā, nespēja sasniegt mērķi kontrolējumiem um, objektiem kas būs brīvi tirgoti citās valstīs, un e, šie ļaundari spēs e, tās pašas lietas iegādāties vienkārši kaut kur citur. Ir nepieciešams nodrošināt saskaņotību ar citiem režīmiem un jābūt skaidriem sarakstiem, kas balstās uz tehniskiem parametriem, nevis uz potenciāli iespējamu izmantošanu. Piemērs ir slimnīcas gulta. Arī tā var būt divējāda lietojuma prece. Varbūt uh, ne, nekoncentrēšos tālāk uz šī piemēra uh, izvēršanu. Mēs uh, uzticamies, ka regulātors centīsies panākt vismaz trīs lietas - juridisko noteiktību, skaidru tekstu formulējumu un tehniski definētas lietas, un eh, vienādas spēles noteikums. Biznesa pārstāvi labprāt sadarbosies ar regulātoriem, jo mēs arī vēlamies sasniegt šos pašus mērķus, lai Eiropas Savienības eksporta kontrols būtu gatavas nākotnes izaicinājumiem. Paldies! Malte Polman tālāk, Ultimako GmbH uzņēmuma vadītājs. Paldies, Langas kungs, godātie deputāti. Paldies par šo iespēju mums, kā vidēja lieluma uzņēmumam, uzstāties šeit. Esmu no Āhenes, Vācijā, un vēlos parādīt savu perspektīvu pastāstīja par to, ko mēs darām un kā tas attiecināms uz divējādi lietojumu precēm. Mēs esam vidēji lieluma uzņēmums, 170 cilvēki, kas strādā kiberdrošības jomā daudzus gadus. Mūsu galvenā mītne ir Vācijā, valsts ar ļoti specifisku nacionālo sarakstu veidošanas praksi, un mums ir laba sadarbība ar Vācijas iestādēm un BAFA. Nodrošinām uh, kriptogrāfijas produktus, šifrēšanas produktus tātad, un mēs šos e, produktus nodrošinām visām pusēm. Tāds būtu e, nacionālās identitātes kartas, e, kontrols, kontrolēm, kas tiek veikts Šipola lidostā vai Berlamonta ēkā. Tā kā viena un tā pati tehnoloģija, pamattehnoloģija tiek izmantota ļoti daudzos eh, pielietojuma veidos. Instalācijas mums ir vairāk 80 valstīs. Mēs ievērojam, koncentrējamies uz atbilstību daudzām atšķirīgiem eksporta kontrols režīmiem. Tikai jau iepriekš uzdots jautājums par to, eh, ko tas prasa no mums. Vai pārslēgšu uz, pie, uz priekšu. Tā tad mūsu realitāte ESG atbildība, OFAC atbildi, atbilstība ir viena no augstākām prioritām. Kas ir 170 cilvēki un 4 cilvēki, kuri pilna laika režīmā strādā pie šiem tematiem. Mums ir iekšējie procesi, pilna laika darbinieki, apmācīti speciāli šajos jautājumos. Tā, tā, tā ir lieta, ko mēs darām ikdienā, jo mēs piegādājam kritiski svarīgu infrastruktūras daļu. Mūsu mērķis ir um, KIC, tad Know Your Customer princips, lai mūsu sniegtās pr preces uh, tiktu izmantots atbilstīgi. Tā tas ir mūsu mērķis, zināt savu uh, klientu, bet ne vienmēr tas kā vidē lieluma uzņēmumam ir viegli kontrolējams. Eh, Attiecībā uz klientiem, kas ir piemēram ASV vai Ķīnā. Atbilstība nozīmē, ka daudz kas ir jāizdara iekšienē, lēmumu par partnerības nolīgumiem, piemēram, tas tiešā veidā ietekmē mūsu konkurētspēju, jo mēs, protams, konkurējam ar kiberdrošības pakalpojumu sniedzējumiem Ziemeļamerikā un Ķīnā. Uh, Tā kā tas tiek augsti novērtēts, ka Eiropas Savienība un Eiropas politika šeit ir augsta prioritāte, bet vienādi spēles noteikumi ļoti konkrēti ir jūtami ikdienas darbā. Eksporta kontrolas iestādes, kas mūsuprāt, eh, mums galvenokārt ir bafa, jo 90, eh, vairāk kā 90% eksporta iet cauri Vācijas iestādēm Un e, šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstību. Tika minēts arī iepriekš par sankcijām un e, citām, e, citiem, citu ietekmes veidiem. Pēdējais punkts šeit ir par pacientām pārbaudēm un NVO un BSR, eh, kas atrodas Ņujorkā, eh, kur eksperti sadarbojas. Šeit eh, daudzkārt jāsaka, ka tas notiek kā daļa no parastās finansējuma saņemšanas uh, procesa. Pēdējos gados mēs esam saņēmuši finansējumu no Eiropas Investīcija bankas, no KFW, tad Vācijas valsts bankas EQT, kas ir lielākā um, Eiropas uh, riska kapitāla struktūra, arī sniegus mums finansējumu, un atbilstība eksporta uh, kontrolas prasībām ir pilnīgi normāla lieta. Mēs piedalījāmies iepriekš arī ekspertu krā, kārtā, Eiropas komisija organizēja. Protams, tas ir politisks process. Ne Visi eksporta, e, ekspertu komentāri ir nonākuši komisijas galda dokumentā. Tagad rēģēt, rēģējot uz konkrētu uzdotiem jautājumiem. Vai priekšlikums ir samērīgs un sasniegt mērķus? Nu, no vienas puses mūsu biznesam, um, šifrēšanas biznesā, nu jā, lielā mērā tas tā ir. Eksporta kontrols, e, tās jau sen bija jāpielāgo. Uh, Galvenokārt licences, eh, kuras mēs pieprasām, ir tiešām saistīts ar eh, kriptogrāfiju un mūsu produktiem saistībā ar to. Es domāju, pēc pāris gadiem mēs būsim šeit ar pašreizējo tekstu un uh, uzskatīsim uh, līdzīgi kā tāpat, kā šobrīd par šifrēšanas kriptografijas tekstiem, ka mēs daudz vairāk trāpam e, ar šo regulējumu tur, kur negribējām. Ir nepieciešama lielāka precizitāte, jo savādāk būs ļoti grūti. Vai catch-all princips e, visus cilvēktiesību aspektus e, ietver? Un nu, šobrīd ir grūti par to runāt. Kā jau Pīčkungs runāja, šeit tas ir krimināla likums došanas daļa. Tā ir viena no manām atbildības jomām ierosinātie catch-all varianti šeit nav pietiekami. Saraksti, konkrēti saraksti ir kaut kas tāds, ko mēs varam adekvā, eh, atbilstīgi izdarīt. Mēs eh, vairāk reiz dienā veicam šīs pārbaudas pret sarakstiem. Tas eh, neprasa lielu cilvēku Eh, resursu, bet eh, ar šādu catch-all principu izmantošanu tur neprognozējams eh, resursu apjoms nepieciešams būs. Šajā diskusijā es bieži dzirdu, ka vadlīnijas būs vēlāk, bet man tas kā uzņēmējiem ir problemātiski, jo biznesa procedūrās mēs parakstām līgumu pilnā apmērā, nevis da daļēju līgumu tagad un pārējo vēlāk Es atzinīgi vērtēju harmonizāciju Eiropas Savienībā. Magnus arī iepriekš pieminēja to, cik eh, nevienlīdzīgi eh, aprīkotas ir eh, eksporta kontrolas iestādes dažādas dalībvalstīs. Bet ar šo priekšlikumu vēl daudz kas ir darāms, lai tas būtu ar precīzāku formulējumu, lai kiberdrošības uzņēmumu kā manējais varētu ar to strādāt. Es ceru, ka šis process Eiropas parlamentā palīdzēs uzlabot šo priekšlikumu. Paldies par iespēju uzstāties. Paldies! Un tagad precīzi jautājumi no mūsu referenta Buhner kunga. Paldies! Manis pirms ir jautājums Pīčkungam. Kāds īsti domāts ir? Jūs vēlē, vēlaties, lai tiktu svītrots vārds teroristi šeit, ka šeit ir jārunā par personas uzticamību. daudzas valsts iestādes ir korumpētas. Tātad tiek pārdots kādam, kam ir laba reputācija, un tālāk ar korupciju vai kukuļdošanu tas jau tālāk turpinās. Tā nav fantāzija, tas balstās uz īstiem piemēriem. Man ir problēma ar šādu prasību. Otra lieta - prasība, kuru jūs pieminējāt abi, jūs vēlaties sarakstu ar tehniku. Nevis pielietojuma mērķi. Vienkārši piemērs. 89. gada mi, e, miera laukumā e, demonstrācija tik brutāli apspriesta. apspiesta Tātad tālāk eh, Ahmadinejada eh, vē, vēlēšanu rezultāti jau viss notiek inteliģentāk ar uzraudzības tehnoloģijām. Ja tas atkārtotos šodien, iz, tikt izmantot pilnīgi atšķirīgi tehnoloģija, es domāju, jūs saprotat, par ko es runāju. Ja to reducējam uz tehnoloģiju vai konkrētiem produktiem, tad mēs nespēsim turēt līdz attīstībai. Kā ir jūsu viedoklis par to? Un visbeidzot, novirzīšanās no daudzpusējiem sarakstiem tik pieminēta. Vasinau vai citas struktūras ir pārāk lēnas, attīstība notiek daudz straujāk nekā šie saraksti tiek aktualizēti. Kā ar to tik galā? ja mēs paļaujamies eh, potenciāli šādiem daudzpusējiem sarakstiem. Paldies, EPP vārdā Fjellnerkungs. Paldies. Man pirmais jautājums. Diakono kundzei. Ja pareizi atceros, jūs trīs problēmas vai draudus eh, nosaucat saistībā ar autonomiem sarakstiem. Varbūt tas ir jautājums, ko ne, ne jau nav iespējams atbildēt, bet varbūt nē, varbūt jūs to zināt, šos riskus. Varētu teikt, ka autonomi sarakstīs savā veidā būtu kaut kas jauns Eiropas Savienībai, bet mēs zinām, ka Francijai un Vācijai jau ir uh, tālākajošu pasākumu. Vai jūs varat eh, paredzēt, ka Vācijā vai Francijā no šiem draudiem kaut kas eh, īstenojas, neskatoties to, ka viņi ir gājuši vēl tālāk nekā, eh, nekā Eiropas Savienība, kas būtu kā Vācijas vai Francijas autonomais saraksts? Un atgriezīšos pie iepriekšējā uzdotā jautājuma pirmajā paneļa diskusijā. Mēs uh, runājam par catch-all un pieeju un kiberdrošību, un to, to es visu saprotu. Mums tur ir nepieciešams uh, reaģēt, un no mūsu diskusijas ar Vāgneru kungu, acīm redzot, šobrīd runa ir par kiber uzraudzību, no novērošanu. Jā, bet nu, to jau var attiecināt uz visu. It kaut arī komisija saka, ka šis ir uh, mērķiecīgi veikts. Un tā kā tas ir daļa no krimināla likuma, jūs varat nonākt cietumā. Un tad zinot, ka mums ir tikai ietekmes novērtējums, kas izvērtē catch-all pieejas izmantošanu kiberdrošības jomā, vai jūs nesaskatāt nepieciešamību, ka šī catch-all pieeja būtu e, jāskata plašāk nekā tikai kiberdrošības sektors? Nu, tas jau netiek darīts tāpēc, lai, piemēram, Polman kungs labāk gulēt naktī. Paldies. Pīčkungs. Jā. Jā, tāpēc tā kārtība, jo es pats esmu ēna referents. Tāpēc es pats jautāšu. Jūs uz, uzsvērāt eh, pieredzi Vācijā, salīdzinot ar pieredzi no citām Eiropas Savienības dalību valstīm Vai ir liela atšķirība, kas varētu potenciāli novest pie tā, ka atsevišķi uzņēmumi labāk prasītu licenci citā Eiropas Savienības dalību valstī? Līdz ar to jautājums, cik eh, da, liela nepieciešamība pastāv eiropeizēt šo sistēmu, vai nevajag kāda Eiropas aģentūra, kas veic šo, šo darbu un pārņem jūsu pienākums. Un Polmankungs. Tātad, kas ir kritēriji investīcijām jūsu gadījumā Vācijā? Jautājums par darbinieku kvalifikāciju, pieejamā infrastruktūru, vai tiešām jautājums ir par likumdošanu divējādi lietojumu jomā? Vai tas, ār, vai tas liktu arī investēt varbūt ārpus Eiropas Savienības jomas? Un tagad Anemarī Minēra. Eh, Priekšādātāji, paldies. Izteikšos īsi. Divi jautājumi. Pirmais Pīčkungam un, un Diakono kundzei. Pīčkungs, jūs teicāt, ka atsevišķi noteikumi uzliek pārāk lielu slogu MVU, un te jūs nodalījāt nopietnu un nelielu pārkāpumu attiecībā uz cilvēktiesībām. Un jūs, kundze, teicāt, ka ir pavisam konkrēti nopietni pārkāpumi cilvēktiesību jomā. Tad kas ir vissmagākais pārkāpums? No kā tie izrod, kas ar um, novatorismu, kas pēc tam tiek novest šajā virzienā? Un, Polmarkungs, jums jautājums. Jūs uzņēmums 2009. gadā piedāvā, piegādāja sistēmas noklausīšanās nolūkos un um, datoru novērošanas nolūkos Asada režīmam. Vai jūs to darījāt atbilstīgi noteikumiem, nocīm redzot? Bet nu, tas taču nav nekas vēlams, vai ne te, vai tā ir tāda prakse, kas tiek īstenot un ko nevajadzētu īstenot, vai jūs varētu mums pastāstīt par to, kā šāda veida darījumus novērst, lai tā, ne, tā tas nenotiktu? Un tad tālāk katram atkal pa trim minūtēm. Pirmais lūdzu Bīčkungs. Jā, liels paldies. Varbūt sākšu ar pēdējo jautājumu. Komisijas priekšlikumā 4. panta D punktā ir skaidri pateikts, ka preces, kas nav ietvertas sarakstā, var tikt izmantotas uh, smagiem pārkāpumiem. Tāds ir komisijas formulējums. Un uh, eksportētājam, ja viņam ir zināšanas par to, ka viņa prece var tikt izmantota būtiskiem pārkāpumiem, ir jāinformē iestādi. Tāpēc man rodas jautājums, ja eksportētājs zina, ka tas ir vienkāršs pārkāpums, kurā brīdī tad eh, šis pārkāpums ir pietiekami smags? Es to kā iestādes pārstāvis īsti nevaru pateikt, un es domāju, ka te varētu būt atšķirīgi viedokļi gan es, gan Vācijā. Uh, Lūk, tālāk, kāda ir praksa citās dalību valstīs? Vairāk nekā 25 gadu laikā es vēl neesmu piedzīvojis nevienu uzņēmumu, kurš uh, eksporta kontrolas dēļ būtu pārcēlis savu mītnes vietu no Vācijas uz Lielbritāniju vai ASV. Te ir daudz citu nodokļu tiesību jautājumu, kas ir daudz izšķirīgāki nekā viens vai divi bafa nor, liegumi un noteikumi eksportam ir tādi, ka tad, ja prece ir Vācijā, bet, teiksim, atļauja būtu jāprasa Francijā, tad Francijas kolēģiem būtu ar mums jākonsultējas, jo prece fiziski atrodas pie mums. Tā kā tad man būtu jāpārceļ visa, rūp, visa ražošana uz citu valsti. Un tas, man, cik man zināms, līdz šim nav noticis. Uh, Tālāk, eh, Būknera kunga trīs jautājumi. Varbūt paskaidrošu, ko es eh, domāju ar terorismu jautājumu. Jau tagad ir eh, vienoti es embargo noteikumi, ir sāraksti ar fiziskām un juridiskām personām, kas, kuras es uzskata par teroristiskām. Un jautājumā par to, kas ir terorismas, būtībā diskusija ir vēl plašāka nekā jautājumā par cilvēktiesībām. Ja kāda prece tiek pārdota vienam cilvēkam un tālāk ķēdīt vēl kādiem četriem, pieciem, tad eh, to nezina arī iestāde. Un tā ir problemātika, ņemot vērā iespēju, ka iespējami tālāk pārdošana nevar tikt pilnībā izkontrolēta. Un tad mēs uh, varam teikt, ka šī prece varētu tikt izmantota um, šādiem teroristiskiem mērķiem, ja tas, um, ja notiek tālāk pārdošana. Un uh, iespēja vien jau vēl nav pamatojums uh, noraidījumam, runājot par uh, Tjānienmeņas laukumu Es uh, nezinu, manā rīcībā nav kristāla lodes, bet ja es iepriekš zinu, ka tas varētu novest pie cilvēktiesību pārkāpumiem, tad man ir iespēja iedarbināt 8. 13. pantu, mm, darīt kaut ko saistībā ar nacionālajiem tiesību aktiem vai deleģētajiem aktiem un noteikt aizliegumu. Tad, ja kāds uzņēmums saka, ka es uh, pozitīvi zinu, kā mana prece var tikt uh, izmantota cilvēktiesību pārkāpumiem, šādā gadījumā būtu nepieciešams skaidrs aizliegums, bet ar iespēju vien nepietiek, ir nepieciešama skaidra kriterija. Un tālāk par um, daudzpusējiem sarakstiem, jā, tas ir svarīgs uh, jautājums. Mēs esam konstatējuši, ka amerikāņi līdz šim nav īstenojuši vasenāvu sarakstu. Uh, Un eh, pagājušajā gadā mēs izsniedzām aptuveni 30, 20 eh, tūkstoši atļaujas eh, un visai maz aizliegumu, bet, protams, pārsvarā mēs te runājam par civiliem produktiem, un mēs uzskatām, ka nacionālajie saraksti ir pietiekams skaidrs risinājums. Paldies, tālāk, Adela. Centīšos atbildēt vispirms Buhner kungam tehnoloģiju saraksts pretstatā nolūkam. Duālo preču regulējums faktiski ir tehnisks pēc rakstu un šāda saraksta pamatā, protams, būs tas, ka pastāv iespēja šo preci izmantot kaut kādā citā vērta, veidā, bet tās pēc sava rakstura ir šajā ziņā tādas delikātas. Uh, Līdz ar to pamata iemesls, kāpēc mūsuprāt šādam sarakstam vajadzētu palikt spēkā, ir tas, ka šai tehnisko specifikāciju jomā tas ir aktuāli. Var dot jums vienu piemēru. Mans kolēģis, kas Pulmankungs, kas sēž blakus, runāja par kodēšanu. Šī dažādo bitu um, kodēšana uh, vairs pat net nenotiek, bet mēs joprojām to turpinam kontra, kontrolēt, jo pēdējos 20 gados beidzot, beidzot mēs esam nonākuši um, arī tik tālu, ka mēs varam kontrolēt šo kodēšanu. Šobrīd katrs 12 gadnieks šādu kodēšanu prot jau skolā veikt. Un tā tad, lūk, pastāv risks, ka ja mēs tehniskās specifikācijas līmenī šeit nenotrosināsim pareizo kontroli, tad mēs nevarēsim kontrolēt atbilstīgo kontrolas lēmumu līmeni, piemēram, nu, tādu kontroli, kur, nu, mūsuprāt, šo, šo kontroli vajadzētu īstenot. Un tāpēc arī šis mērķis ir ļoti svarīgs, jo, kā jau teicu, tas vienmēr ir divējs, divēji izmantojumi, un arī mērķis var būt divējs. Tātad pēc, pats, pēc rakstura jau šī prece var tikt izmantota uh, citādākā veidā. Un tam vajadzētu attiekties tieši uz tām tehnoloģijām, kas var būt ļoti kaitīgas, ir īpaši lūk, piemēram, kibernovērošana. Uh, Nu, lūk, tas var būt gan ar ļoti tādu veiksmīgu, labu rezultātu, gan otrādi. Un tas ir īšo duālo, duālās izmantošanas tehnoloģiju problēma jautājums. Ko, tad tika vaicāts man, vai es zinu vai domāju, ka varētu būt kaut kāda veida precedenti. Kodēšanas jomā mums ir. Uh, pierādījumu, ka tas ir bijis jau krietnu brīdi ļoti kaitīgi es nozarei, kodēšanas nozarei. Es zinu, ka mums nepatīk īpaši ASV, bet viņi izdarīja kaut ko ļoti pareizu attiecībā uz kodēšanas kontroli. Vai jūs zināt, ka gandrīz visas kodēšanas tehnoloģijas un e, preces iekārtas var tikt pārdotas visām valstīm visā pasaulē, izņemot piecas valstis? Nu, bet es tās tagad nesaukšu, bet jūs taču zinat, ko es domāju. Nu tad kāpēc tā, ka mēs neesam arī to šāda veida rīcību ieviesoši, vai mēs vēlamies, lai mūsu tehnoloģijas tādā veidā arī tiek izmantotas. ASV uzņēmumi vēl šobrīd nozarē ir pirmie, kas eh, šāda veida preces piegada, vai mēs vēlamies zaudēt šo priekšrocību. Uh, ka mums varētu būt vairāk novatorismu un vairāk uzņēmumu šeit Eiropā, kas cenšas aizsargāt pamattiesības, pamatvērtības, jo arī šajā ziņā tehnoloģijas mums ir ļoti svarīgas. Un tad varbūt nu, nedaudz tāds eh, nu, reakcijas beidz uz pēdējo jautājumu, vai mēs priecātos, ja peļņa būtu mazāka. Nu, es nāku no uzņēmumu, kuram ir, kas ir jauns, un mūsu uzņēmums ir uh, tendēts uz to, ka mēs vēlamies samazināt ciešanas uh, citur pasaulē, un tāpēc investīcijas veselības aprūpē, viņu aizsardzībā, viņu privātuma aizsardzībā, viņu privāto datu aizsardzībā, nu šīs investīcijas iet roku ro, rokā ar šo pasākumu. Tas nozīmē, ka eh, nevar būt tā, ka novatorisms veselības aprūpē ir mazākā apjomā. Uh, Un šai gadījumā mēs varam atteikties pat no peļņas, bet tam nevajadzētu būt par izmēli starp vai nu mazāk novatorismu, vai nu uh, mazāk cilvēktiesību. Nē, novatorismam vajadzētu iet roku rokā ar cilvēktiesībām. Nu tā ir tāda dilēma, kur acīm redzot mums šeit jāapspriež. Jo nebūs tādu uzņēmumu, kas nu, arī jūsu ikdienas dzīvē jums teiks, lūk, es vēlos gan vairāk naudas un mazāk, bet mazāk cilvēktiesības. Es nedomāju kā korpora, korporatīvs pilsonis, es domāju, ka tā nebūtu. Nu, un visbeidzot, Pulman kungs. Paldies! Paldies, ka jūs vēlējāties, lai es labāk varētu naktīs gulēt, bet es domāju, ka kopēja atbild tomēr tā, ka galvenais ir skaidrība arī attiecībā ar šo regulu. Un kečo tika izmantots tajos gadījumos, ka tehnoloģija virs uz priekšu pārāk ātri, un politiķiem ir tāda sajūta, ka nav iespējams šo darbu paveikt atbilstīgi definējot, nezinot, kas ir kaitīgs šobrīd, jo varbūt rīt kaitīgs būs kaut kas pavisam cits. Un tāpēc te ir tāda elementa, kas varbūt var palīdzēt šo skaidrību nodrošināt. Šobrīd te runāts, tiek runāts par šīm pamatnostādnēm, vadlīnijām, un tas ir pareizi, tās gan vēl neesam redzējuši, bet arī SDG process, eh, ko komisija ierosina, respektīvi iespējamā sarunas ar standartizācijas struktūrām ir atbilstīgi šai eh, IT pasaulē, ir vairākas standartizācijas struktūras, kas definē atsevišķas tehnoloģijas un dara to tādā pavisam normālā līmenī, un šobrīd tas netiek ņemts vērā. Šobrīd tiek runāts tikai lūk par tādām plašām vadlīnijām, kas faktiski mūsu situāciju sarežģīja jo mēs nevaram arī šo priekšlikumu attiecīgi mainīt, jo šķiet, ka tas ir tāds, tā kā, tāds aizbildinājums tam, ka trūks darbā precizitātes. Tātad precizitāte ir vajadzīga. Un atbildot jūs, Langas kungs, jums, Langas kungs, kāpēc mēs esam pārgājuši pie starptautiskiem sarakstiem? Mums ir svarīgi būt Vācijas kiberdrošības uzņēmumam. Mums ir līdz ar to laba piekļuva darba ņēmējiem. Vācija ir valsts, kur ir augsti datu aizsardzības standarti, un tā ir slavena ar to visā pasaulē par šīm produktu drošību un tā tālāk. Un, protams, arī esam saņēmuši nozarē ļoti labu bezmaksas mārketingu, īpaši Eiropas nozarē pēdējos gados. Nu, tas nenozīmē, ka šī regula stājoties spēko, mums vajadzēs kaut kur citur pārvākties. Nē, bet iespējams, ka man vajadzēs vairāk līdzekļu tērēt, lai iesniegtu kaut kādus pietiekumus, kas man ļaus labāk sazināties ar Pīča kungu, varbūt papludināšu viņa biroju ar prasībām pēc uh, skaidrojumiem, un tas būs šis birokrātijas aspekts. Un šobrīd, ja mēs runājam par, krī, par kodēšanu attiecībā uz pasēm, piemēram, mēs eh, darām to valstīm, no kuras nāk imigranti, jo mēs prasām šīs digitālās pases, tur šie kodi iekšā, un um, digitālajām pasēm eh, tas netiek piemērots šis princips, ka tas varētu izman, tikt izmantots apspiešanai. Nu, lūk, un tāda ir šī. Uh, e, tirniecība. Un es, protams, šobrīd vēršos pie Vācijas atbildi, a, pie valdības, un viņi man sniedz atļauju licenci, un tad viņi kopā e, man sniedz šo atbildi, un kopā ar Vācijas e, drukāšanas iestādēm un tā tālāk šis darbs arī tiek paveikts. Šobrīd jāsaka, ar šo jauno regulu mums vajadzēs vispirms e, domāt tālāk vēl par citām lietām. par šo konkrēto darījumu runājot, par ko, ko jūs pieminējāt. Ļaujiet man pirmām kārtām palabot faktus. Tas bija darījums, kur piegāda no man uzņēmuma tika veikta iekšā Eiropas Savienības ietvaros, un pēc tam partneris eh, šos, eh, šos preces piedāvāja tālāk. Šis, mm, šis darījums turklāt arī netika pabeigts. Uzņēmumu to apturēja eh, deviņus mēnešus vēl pirms ES parlaments pieteica jebkādas sankcijas. Nu, tas, protams, arī ir tipiski politiskiem procesiem, kad mēs šobrīd vēl vairāk virzamies projām pārējām no regulējuma pie kompānijām pašām. Kompānijām pašām straujāk ir jāizvērtē šie iespējamie nākamo politiskās attīstības eh, riski. Uh, ko iespējams šai ziņā darīt labāk. Es augstu vērtēju šo ES harmonizācijas iespēju pilnīgi noteikti, bet skatoties šai kristāla lodē, domāt par to, kā režīmi varētu mainīt savu politiku un izmantot citādāk IT eh, preces, manuprāt, tas ir visai neiespējami. Paldies! Nu, tagad komisijai vārds uz piecām minūtēm. Jūs varat komentēt šīs diskusijas, dzirdēto. Thank you very much. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Visai neiespējami piecās minūtēs reaģēt uz visu, kas tika teikts. Te bija virkne jautājumi, kas tika pieminēti šo pēcpusdienu. Tos pieminēja gan eksperti, gan, gan deputāti. Es domāju, ka labākais, ko es varētu darīt, ir pieskarties atsevišķiem punktiem un varbūt pastāstīt par to, kā komisija pieiet šim jautājumam, kāds ir bijis tās domu gājiens, nākot klājā tieši šo priekšlikumu parlamentam. Un tad varbūt līdz ar to mēs varam tādējādi informēt par darbu, ko veicam šai ziņā. Pievēršos, piesiešos trim, četriem jautājumiem. Pirmām kārtām jautājums, protams, par cilvēku drošības dimensijas ieviešanu. Jā, tas ir uh, ir tā, tā, tāda autonoma dimensija, tas ir tāds politiskās liekšņa jautājums um, teorētiski. Un komisija savā priekšlikumā, nu, to ir tā kā nu, pārkāpus. Tāpat laikā tā ir kalibrēta dimensija, un um, te varam runāt par to, cik lielā mērā tas tiek uh, kalibrēts. Un te ņemam vērā to, ko teica Piečkungs, piemēram, attiecībā uz 1B pielikumu. Bet, lai cik tā arī nebūtu kalibrēta, tāpat laikā tā ir arī tāda dimensija, un tas, manuprāt, arī tika teikts, kas dod uh, ieguldījumu spēles noteikumu vienādošanā Eiropas Savienībā, un tas kā mērķis arī nav mazsvarīgs mums kā komisijai, kā iestādē. Un šie reguli jāizstrādā tā, lai te nebūtu nekādu tādu caurumu, pa kuriem izsprukt cauri šajā strauji mainīgajā vizē. Un tieši tā vidē, un tāpēc arī ir vajadzīga šī kalibrēšana. Dzirdējām daudz aicinājumus un debašu laikā tāpat, ka vajadzīga lielāka skaidrība. Un tāds, protams, arī ir šo kritēriju, ierosināto kritēriju mērķis Kā jau teicu, droši vien būs iespēja, būs vajadzīgs tālāk šos kritāri, kriteriju izstrādi, eh, izpa, vēl, vēl tālāk izstrādāt attiecībā uz to, kas ir cilvēktiesība pārkāpumi, kāda ir iekšēja apspiešana, kā definējam citus jautājumus. Droši vien, ka tas būs vajadzīgs. Jūs jau zināt, ka no šīs puses raugoties mēs uzskatām, ka šāda veida tālāki precizējumi kas ir operatīvi pēc sava rakstura, un tāpēc tiem ir jābūt pietiekami elastīgiem, var tāpat laikā, nu, piemēram, tikt izstrādāti vadlīniju veidā. Un te es reģēšu uz to, ko teica Pulman kungs, ka skaidrība šai jomā faktiski varētu nākt eh, tikko iestāds būs gatavs iesaistīties darbā, tehniskajā darbā pie vadlīnijām. Otrām kārtām. Gribu turklāt vēl arī uzsvērt, ka no mūsu perspektīvas raugoties – Uzņēmumiem nebūs jālēm par to, kas nozīmē, ko nozīmē nopietnas pārkāpums. Uzņēmuma pienākums būs saistīts ar to, ka viņi veiks normālu due diligence procesu tieši tā, kā tas viņiem jādara jau pašreizējās likumdošanas ietvaru. Tas nav nekas neierasts. Un tāpēc mūs arī nepārliecina paustājas par to, ka cilvēku drošība noved, novedīs pie tā, ka būs ārkārtīgi daudz pieprasījumu pēc licencēm un tā tālāk nedomāju. Tālāk vēlreiz pie cilvēktiesību dimensijas atgriežoties un kiberpasaules varbūt pāris vārdos arī par šo pieņēmumu, ka kontroli šai jomā ietu pret IT nolīgumu. Nu te no komisijas skatu punktu raugoties mēs uzskatām, ka ka ITA nolīgumā mēs atceļam tarifus ļoti plašam preču klāstam, un to nevar šeit kaut kādā veidā līdz likt uz vieniem svariem eh, ar visiem šiem delika, delikātajiem um, ehm, IT produktiem. Tās vienkārši ir divas dažādas eh, politikas veidošanas loģikas, un tās var līdzās pastāvēt. Otrām kārtām ko varbūt būtu liederīgi pieminēt. Ir jautājums par bažām attiecībā uz precizējumiem par terorismu. Uh, Un te uzskatu, ka tieši par precizējumu ir runa, jo šobrīd terorisms jau ir iestrādāts dažāda veida kontrolēs eh, dalībvalstu līmenī. Te nu gribētu jums atgādināt, vas, ka vasarnā locekļi jau šobrīd eh, pievērš šim aspektam lielu no, nozīmi. Tātad pastāv tāda vispārēja orientācijas politika attiecībā uz to, eh, ko darīt saistībā ar terorismu. Tāpēc nu, grūti iedomāties, kā to salāgot ar ar šādu regulu, kurā terorisms vispār nebūtu vairs ņemts vērā. Pāris lietu tika teiktas arī par kontrolēm uz tranzītu, uz brokeriem un tehnisko palīdzību. Te var izteikties pavisam īsi. No komisijas puses mēs neuzskatām, ka šeit varētu būt tāda alakarta sistēma, kur katra dalībvalsts tad pati lēmtu, ko kontrolēt un eh, ko nē, kādas transakciju tipus kontrolēt, ko nē. Ja šīs transakcijas rada risku, tad tās ir jāpakļauj kontrolē visās dalībvalstīs un mums e, vajadzētu būt iespējamam izstrādāt kopēju pieeju un attieksmi pret to, ko nozīmē risks šādu transakciju gadījumā. jo citādi visas šīs plūsmas e, mainīsies. Tālāk. Jautājums par licencēšanas prasības optimizēšanu. Tā ir daļa no tā, ko ierosinām. Gribēju teikt, un te atbild priekšādātā arī uz jūsu paša jautājumiem, mēs uzskatām, ka ir svarīgi saprast, kāda ir kopēja pieeja licencēšanai, respektīvi tie tādi celtšanas bloki, ja vēlamies izprast eksporta kontroli un ja vēlamies uzlabot informācijas bāzi, tad šī sistēma ir jāuzlabo, jāuzlabo. Un tas, protams, ir šīs pārskatāmības jautājuma pati būtība. Un tātad šīs aspekts ir svarīgs. Un beigās pavisam tāds īsts komentārs vēl, un es brīnos, atklāt sakot, par to netika tiešā veidā runāts. Un tas ir kontrols attiecībā uz intra Eiropas Savienības transfēriem, jo tas arī būs daļa no likumdošanas darba nenoliedzami, nu, jo par to, protams, būs interesi citos likumdošanas atzaros. Nu, šeit pieeja ir ļoti vienkārša. Mēs uzskatām, ka ir ļoti sarežģīti, pat ņemot vērā šo delikātumu, ka šis uh, Eh, preču saraksts nav atjaunots nu jau gadu desmitiem, un tas rada mums problēmas. Mēs nevaram turpināt domāt, ka ir pamatot, ka dalībvalstis turpina licencēt atsevišķu katru transakciju atsevišķi iekšējā vienotajā tirgu. Tātad šeit ir jāņem vērā arī ES dimensija šai priekšlikumā, un priekšsēdētāji tā ir daļa arī no tā līdzsvara, ko mēs grasamies veidot ar šo regulu. Paldies par iespēju, lūk, nāk klajā ar saviem komentāriem par šīm lietām. Liels paldies par šo komentāru. Buhnera kungs, vai no jūsu puses būtu nepieciešamība pēc noslēdzošajām piezīmēm? Jā, varbūt uh, pavisam īsi. Es vienkārši vēlējos pateikties visiem runātājiem, ekspertiem un arī komisijai par to, ka atvēlējāt savu laiku un uh, pastāstījāt savus eh, svarīgos viedokļus. Man ir svarīgi, lai visi saprastu, ka šīs regulas reformēšana ir steidzami nepieciešama, ņemot vērā jaunās izaicinājumus digitālajā ērā. Tomēr ir nepieciešami arī skaidri un viegli īstenojami noteikumi uzņēmumiem ES, lai nodrošinātu prognozējumību un plānošanas iespējas. Nu, te es lielā mērā piekrītu nozares pārstāvjiem. Noslēgumā es vēl gribēju mm, pie, atzīmēt, ka mēs piedāvājam diezgan um, ambiciozus termiņus, un es ceru, ka mēs varēsim tos aptuveni ievērot. Un uh, to, ka visas manas, ka manas durvis uh, visiem referentiem, ainu referentiem, uh, ekspertiem ir pieejams. Liels paldies, liels paldies visiem ekspertiem. Bija ļoti patīkami jūs te dzirdēt. Un nekavējoties ar mums uh, sazināties jebkurā laikā. Paldies!